înainte de deschiderea următoarei dezbateri privitoare la Siria. Bet pirms pāriesim pie nākamā punkta, kur mums jārunā par um, stāvokli Sīrija, es uh, došu vārdu augstai pārstāvēji komisijas priekšstāvē vietniecei Magarīnī kundzei. Un dosim viņai vārdu, viņa īsumā runās par diviem jautājumiem Pirmam kārtām runā, runās par um, ANO globālo paktu bēgļu jautājumā, par legālo migrāciju, to visu saistot ar drošības apsvērumiem, un otrs jautājums par drošību Korejas um, pussalā, ņemot vairā pēdējos notikumus. Lūdzu, prezidentniec kundze, jums vārds. Thank you, Mr. President. Uh... Uh, uh, paldies. Uh, runājot um, par šo globālo nolīgumu, globālo kompaktu bēgļu jautājumā, es gribētu sākt ar labo ziņu. Tas ir tāds neliels Eiropas sasniegums. Varbūt atcerēsieties, ka mm, pagājuši decembri es šeit runāju par stāvokli Lībijā parlamentā. Uh, Es uzstājos šeit jūsu priekšā. Es runāju par visiem tiem cilvēkiem, kas cieš bēgļu nometnēs Lībijā. Un mēs centāmies nodrošināt atgriešanās iespēju 15 tūkstošiem lībiešu, kas uzturējās šajos centros. Mēs izmantojām mūsu esošās struktūras, sadarbojoties ar ANO un e, tajā brīdī mēs panācām bezprecedenta vienošanos starp Eiropas Savienību, Āfrikas e, Savienību un ANO. E, precīzāk, ANO bēgļu aģentūru. Un mēs par to vienojamies Abidžanas sanāksmē. Pamatojoties uz visiem šiem nolīgumiem, pirmajos divos mēnešos, janvārī un februārī, mums izdevās atbrīvot vairāk kā 16 tūkstošu cilvēku no uh, nometnēm Lībija. Um, pirmajos divos mēnešos mēs uh, panācām vairāk nekā visā iepriekšējā gadā, un arī 2017. gadā rezultāti bija desmitreiz labāki nekā 16. gadā. Tagad uh, bēgļu nometnēs joprojām atrodas 4 līdz 5 tūkstoši cilvēku, un tas ir daudz pa daudz, un mēs uh, turpinam darbu ar ANO, ar Āfrikas Savienību, nu, turpinam darbu pie cilvēku atbrīvošanas no nometnēm. Un mēs eh, panācām šo rezultātu. 16 tūkstoši cilvēku ir nosūtīti tālāk, un mēs uzskatām, ka šī progresija mums ir jāturpina. Eh, tas bija iespējams viena iemesla dēļ. Mēs apvienojam spēkus, apvienojam spēkus Eiropā, tad mēs sadarbojamies ar Āfrikas draugiem un partneriem un strādājam globāli ANO sistēmas ietveros. Un es gribētu sākt ar šo pozitīvo ziņu. Uh, Jā, joprojām mums vēl ir daudz darāmā, bet dažkārt mēs eh, aizmirstam, ka mums ir jāfokusējas uz sasniegto. Un šie sasniegumi ir ļoti svarīgi, jo tie ved mūs pie risinājuma. Eh, tas ir tikai viens eh, puzles elements. Mums ir jānodrošina droši, droši atgriešanās cilvēkiem. Mēs nedrīkstam atbalstīt ne kontrabandists, ne tos, kas cīnās, kas um, tirgo cilvēku dzīvības. Mēs izmantojam arī investīciju, investīciju fondu, lai radītu darba vietas, lai cilvēkiem nodrošinātu pieklājīgu dzīvi. Mēs uh, esam ieguvuši pieredzi, mēs risinām šo problēmu. Mums ir pieredze arī no iepriekšējiem gadiem Āfrikā. Uh, ir nepieciešama strādāt vēl vairāk. Un mēs redzam, mūsu pieredze rāda, ka ir iespējams tik galā šo grūto uzdevumu, viena valsts to nevar izdarīt, bet nu, apvienot spēku ir iespējams. Un eh, tad, tāpēc, zinām, gadiem mēs eh, apstiprinājam deklarāciju, kur mēs eh, runājam par solidaritāti kopīgu um, iesaisti un mēs esam atzīmējuši četrus pamatpīlārs, un tie ir mūsu pamatu pamats, un tas ir arī pamats nolīgumam, kompakta līgumam par, um, par migrāciju un bēgļu jautājumiem. Mēs, mēs meklējam kopīgs risinājums visā pasaulē. Mēs esam pārliecināti, ka visas valsts var būt tikai labumu no ciešākas sadarbības iegūmas būs gan izcelsmes valstīm, tranzītvalstīm, gan arī uh, galapunktu valstīm. Valsts ir dažādas un eh, dažās eh, valstīs eh, ir situācija grūtāk nekā citās valstīs. Mēs strādājam pie diviem globāliem kompaktiem. Darbs vēl nav pabeigts, konsultēšanās notiek, notiek konsultēšanās par faktisko tekstu. Tas ir iesāks pagājušajā mēnesī, un es uzskatu, ka tā ir unikāla iespēja mums visiem uh, iestrādāt Eiropas redzējumu migrācijas jomā, pacelt šo redzējumu globālā līmenī, arī stāstīt par savu pieredzi, mācīties no mācībām, stiprināt partnerības cilvēktiesības, atbildība, apusēja kopēja solidaritāte ir mm, svarīgas lietas. Mēs nevaram atbalstīt kriminālās organizācijas un šī cīņa kopīgiem spēkiem mazina arī nelegālās uh, imigrācijas apjoms. Kopīgiem spēkiem mēs esam investējuši regulāros kanālos, caur kuriem migranti var ceļot paredzētā virzienā. Mēs strādājam ar starptautiskām institūcijām pie šiem kanāliem. Ņujorkā notika arī otrā darba sesija par migrācijas jautājumiem. Uh, Un um, šajā sesijā mēs konstatējam, ka um, viedokļi konsolidējas, un mēs uzskatām, ka ir laba bāze, lai attīstītu kopīgu um, izpratni par to, kā eh, cilvēcīgi un efektīvi risināt migrācijas jautājumu gan tagad, gan arī ilgtermiņā. Šajā globālā līgumā par bēgļiem ir uzsākušās arī formālas konsultācijas, tas notiek Ženēvā. Pēdējo 18 mēnešu laikā Eiropas Savienība ir izveidojusi, nostiprinājusi savu līderu pozīciju šajā procesā, un tas ir eh, arī pateicoties partnerattiecībām, ko mēs esam attīstījuši pēdējo gadu laikā. Eh, ASV izstāšanās no šī kompakta līguma eh, liek pārējiem konsolidēties un būt vienotākiem. Es eh, gribētu teikt, ka ļoti žēl, ka viena no mūsu dalībvalstīm mm, pavisam nesen atklājā pozīciju, kas nesaskan ar pārējām 27 valstīm. Šeit ir nepieciešams mūsu kopējais darbs, un arī jūs ieguldījums no parlamenta puses ir ļoti vajadzīgs, un kopīgiem spēkiem mēs varam virzīt šos līgumus, lai tie būtu konsolidēti, vienoti, un palīdzēs atrisināt miljonu mm, problēma, cilvēku problēmas, un mēs izmantosim arī šo kopīgo iespēju tālāk attīstīt cilvēku attīstību. Paldies, pēc gribu ļausiet man runāt arī par otru jautājumu. Tā, tālāk runāšu par Korejas pussalu. Jau mēnešiem un gadiem Mēs, kā Eiropas Savienība, esam strādājuši, lai apkarotu šos šausminošos scenārijus, kas draud izvērsties no Korejas puses. Mums ir radusies pieredze, mēs esam piedalījušies arī sarunās par kodolieročiem, bet kopš ziemas olimpiskajām spēlēm jaunumi mūs satrauc. Situācija Korejas pussalā no potenciāla katastrofas ir, ir, ir pārvērtusies par deklaratīviem uh, spēku politikas demonstrējumiem. Un šeit es gribētu uzreiz pateikties Korejas prezidenta, prezidenta Mūna ieguldījumu un darbu, lai nokārtot šo situāciju pēdējo mēnešu laikā. Uh, Un um, nesen arī Dienvidu Korejas caur īpašo vēstnieku tika nodota ziņa, ka Ziemeļkoreja ir gatava uh, uzsākt sarunas, un sarunu laikā Ziemeļkoreja ir atteikusies no ieroču testēšanas. Ja tas ir atbilst um, patiesībai, tad uh, tas varētu radīt arī visus priekšnoteikumus, <clears throat> lai rasu risinātu Kim Jong-un un Mūna eh, sanāksme varētu izveidot vajadzīgo uzticēšanās gaisotni, varētu deeskalēt situāciju un uzlabot attiecības starp abām Korejām. Prezidenta Trumpa eh, pot potenciālā gatavība pieņemt uzaicinājumu piedalīties samitā maijā varētu vēl viens eh, tāds diplomātisks solis, eh, kas varētu iet eh, labā virzienā. Diplomātijai ir izšķirīgs faktors šai ziņā, un tas noteiks arī, vai mums būs kolektīva veiksme, vai arī visiem būs neveiksme. Mums, Eiropas Savienības dalību valstīm, ir pienākums dot savu darba ar tevu. Mēs daram, ko mēs varam. Mēs esam sadarbojušies ar Dienvidkoreju un mūsu politiku šai ziņā ir vainagojusies vienmēr ar eh, panākumiem. Mēs esam par dialogu un mēs uzskatām, ka ir jādara viss, lai novērstu karu draudus. Mums ir nepieciešams eh, panākt mm, situāciju mierīgā ceļā, lai tā būtu neatgriezeniska Eiropas mm, puselā. Eiropas um, sankciju režīms uh, šobrīd ir ļoti stingri, tas ir visstingrākais. Mēs esam īstenojuši visas ANO drošības padomas rezolūcijas, un vēl mums ir arī pieņemta autonoma pasākuma no mūsu puses. Un mēs strādājam ar trešajām pusēm, lai, trešajām valstīm, lai ANO rezolūcijas varētu īstenot kopīgiem spēkiem. Uh, Es turpināšu šo pieeju, mēs centīsimies sadarboties ar vēl citām trešajām valstīm, tādā veidā mēs uzturēsim um, tiešu un netiešu spiedienu uz Ziemeļkoreju. Tomēr mēs uzskatām, ka sankcijas ir tikai līdzeklis, tas nav mērķis un mūsu mērķis ir un paliek palīdzēt uh, rast šo politisko ceļu, kas vainagosies ar mierīgu risinājumu. Un tāpēc mēs joprojām uh, turpinam atbalstīt šo augstā līmeņa diplomātisku iniciatīvu, par kur stāstīju iepriekš, un es eh, gribētu vēlreiz pateikties prezidentam Mūnam, Dienvidkorejas eh, vadībai, un nākam pirmdien eh, Briselē. Es arī sveikšu Korejas ārlietu ministru, kurš ieradīsies uz mūsu ārlietu ministru padoms sēdi un mēs apmainīsimies ar viedokļiem par to, kā Eiropas Savienība turpinās darbu, atbalstīs uh, šajā procesā iesaistītās puses, lai mūsu darbs tuvākos mēnešos būtu vēl efektīvāks. Mūsu mērķis, kā jau es teicu, ir pilnīga eh, Korejas puses demilitarizācija. Mēs um, uzskatām, ka tas ir mērķis, kas ir sasniedzams, bet mums ir nepieciešama apņemšanās un prasme, un mēs esam jau varādījuši savu prasmi risināt šādu veidu problēmas iepriekšos mēnešos strādājot ar saviem partneriem. Paldies, priekšsēdētāji!